runāt. Padomes prie, padome nosūtījusi parlamentu priekšsēdētājiem padomes pirmo, pirmā lasījuma nostāju par jaunu direktīvu par jaunām psihoaktīvām vielām, kas jāiekļauj definīcijā narkotiskas vielas. Uh, ir trīs uh, mēneši parlamenta rīcībā, lai paustu savu nostāju, uh, un uh, šie trīs mēneši tiek rēķināti no rītdienas